Man, please take your seat. Lūdzu, ieņemiet savas vietas. I welcome our chief. Sveicu uh, mūsu vēlēšana novērošanas misijas uh, vadītāju, galveno novērotāju, Jolainenu, always... kurš uh, vienmēr ir galvenais novērotājs, tad, kad ir runa par karalistēm. Maržo, I have to tell you. Bet, eh, jo man tev jāsaka, ka es eh, tikos eh, ar karali un karalieni sestdien Vestfālijā, kur viņš saņēma Vestfālenes miera balvu. Mīnsterē. Karalis Abdula. Un Vestfālenes miera balva tiek pasniegta uh, Um, pēc 1648. gada 30 um, gadu kara beigām. Un, ja paraugāmies uz tuviem austrumiem, tad uh, tur karš ir līdzīgs šim 30 gadu karam. Oficiāli tā ir cīņa starp reliģijām, katoļiem un protestantiem tai laikā, tagad starp šo sunītiem un šītiem, bet reāli jau toreiz tas bija Parīzes un Vīnes un Stokholmas eh, karš. Eh, tagad tas ir Riādas, Teherānas un varbūt arī Ankaras karš. Nekas daudz nav mainījies. Un varbūt eh, šī, šis Vestfālens miera līgums un miera Uh, balva varētu tikt pasniegta šīm valstīm, lai tās saprastu, ko nozīmē uh, šāds ilgs karš, kad nav miera, un Vācija zaudē vairāk kā pusi savu iedzīvotāju. Pēc šiem 30 gadiem Vācijai bija uz pusi mazāk iedzīvotāju, vēl mazāk nekā pirms uh, šī garā kara. Tātad situācija ir ļoti līdzīga, ja raugāmies uz Mosulu. Uh, Alepo un tie ir dažādi kā ar vienlaicīgi. Bet paldies! Šajā delegācijā bija kolēģis Pohe, Belders, Matiesa un Delunde. Divdesmitajā septembrī notika vēlēšanas, un uh, vairākumu vietu uh, saglabāja uh, monarhiju atbalstošie lojālisti, bet uh, musulmaņu brālība ir ieguvusi kopumā 16 vietas, ja nemaldos. Bet uh, 20 jauni, 20 sievietes tika ievērētas, atvainojos. Uh, bet eh, jo mums par to pastāstīs un eh, Marija Gabriela vadīja delegāciju. Lūdzu, jo tev vārds. Paldies, Elmāra! Un man bija liels prieks redzēt, ka uh, karalis un viņa sieva saņēma miera balvu, jo patiesībā tas ir karalis, kurš virza uz priekšu reformu procesu uh, Jordānijā. Uh, kas ir uh, valsts reģionā, kurā ir daudz krīžu un nemieru, un Jordānija ir tāda kā miera uh, un stabilitātes sāla. Šīs parlamentārās vēlēšanas, kuras notika 20. septembrī, bija daļa no uh, reformu procesa, kas turpinās, un to atbalsta arī Eiropas Savienība un citas starptautiskās organizācijas. Uh, Un tāpēc eh, tas bija pareizi un labi, ka Eiropas Savienība izveidoja eh, vēlēšanu novērošanas misiju. Un eh, jāsaka, ka Ārējās darbības dienesta un parlamenta sastādītā komanda bija lieliska, lai um, atklātu misiju pirmajā priekšvēlēšana kampaņas dienā Un uh, līdz pat pašām beigām, līdz pat vēlēšanu procesa noslēgumam, uh, kad mums būs galīgais ziņojums, arī tas viss bija ļoti labi. Šīs bija 18. parlamentu vēlēšanas Jordānijā. Un papildus tam notiek arī reforma process likumdošanas jomā. Šā gada sākumā tika pieņemts likums par jaunu deputātu ievēlēšanas sistēmu Jordānijā. Uh, Un um, viņi arī pieņēma likumu par politiskajām partijām. Iepriekšējās vēlēšanās balsojums bija par personībām, un šoreiz uh, bija vēlēšanu saraksti, uh, kad tiek balsots par uh, veselu deputātu sarakstu, un jūs, kā Jordānijas pilsonis, varējāt balsot par uh, Uh, veselu sarakstu deputātu. Bija vēlēšana komisija, kas bija labi sagatavojusies un kas arī ļoti labi pārvaldīja, administrēja vēlēšanas. Uh, ar Mariju Gabrielu pirms dažām nedēļām bijām Gabūnā. Um, es biju um, parlamenta delegācijas vadītājs un viņa bija galvenais novērotājs. Un ja mēs salīdzinām uh, divas līdzīgas vēlēšanas īsā laikā, tad Jordānijā. Ja viss tiešām noritēja tā, kā tam jābūt, vēlētāju reģistrācija un kandidātu reģistrācija, viss noritēja veiksmīgi un pareizā laikā. Tātad organizatoriski šīs bija ļoti labas vēlēšanas. Priekšvēlēšanu kampaņa bija mierīga. Mm, ir bijuši tādi nelieli uh, pārkāpumi. Uh, piemēram, netika ievēroti kaut kādi noteikumi, bet tas neietekmē vēlēšanu rezultātu. Priekšvēlēšanu kampaņa Jordānijā ir atšķirīga no tā, ko mēs varbūt iedomājamies. Nav tādas lielas demonstrācijas, bet ir šādas te teltis, kur uh, tiek ielūgt vēlētāji, parasti tiek piedāvāts arī kaut kas ēdams, un tad uh, tiek pā, mēģināts pārliecināt vēlētājus balsot par uh, viņiem, par šiem kandidātiem. Uh, šoreiz bija pasīvā vēlēšana sistēma, tātad uh, visiem Jordānijas pilsoņiem bija tiesības balsot. Tā bija atšķirīga no uh, iepriekšējām vēlēšanām, kad bija aktīvā vēlētāju sistēma, kad bija pašam jādodas reģistrēties. Un, uh, mainot sistēmu, viņi ieguva 80% vairāk vēlētāju, un tas, protams, arī ir būtiski rezultāti tam. Un uh, 36% iedzīvotāju um, um, devās pie urnām, bet uh, 200 tūkstoši vairāk bija balsotāji šajās vēlēšanās, tātad tas ir veiksmīgi. Uh, bet tik un tā vēlētāja aktivitāte ir tikai 36% no iedzīvotāju uh, kopskaita, kas parāda, ka joprojām ir liela plājasa starp sistēmu un pilsoņiem. Un jo īpaši žēl bija, ka jaunieši uh, um, atturējās balsot. Jordānija ir diezgan jauna valsts uh, iedzīvotāju struktūru ziņā. 70% iedzīvotāji ir jaunāki par 30 gadiem, un jaunieši nedavās uh, balsot, jo nav uzticības uh, par to, ka šie kandidāti tiešām pildīs savus pilnvarus, vai tas būs tāds īsts parlaments, vai tomēr viņi ievēros tikai savas intereses. Šajās vēlēšanās labi bija tas, ka neviena partija neko neboikotēja, ir 50 reģistrētas politiskās partijas, 39 apstrīdēja vēlēšanas un 11 eh, nebija kandidātu, bet eh, tās atbalstīja procesu. Tātad šobrīd apstākļi bija diezgan mierīgi jo partijas neboikotēja, bet uh, piedalījās atšķirībā no 2013. gada. Īsumā, priekšsādātāji, jūs jau to minējāt, eh, ka bija eh, aktīva sieviešu dalība priekšvēlēšanu kampaņā un arī eh, vēlēšanu sarakstos bija daudz kandidātas. Un jūs zināt, ka ir rezervētas deputātu vietas sievietēm un minoritātēm, katrām 15 Tātad kopumā ir tagad uh, eh, 20 eh, sievietes 130 eh, vietu parlamentā. Tas joprojām nav daudz, šis uh, procents ir ļoti zems, ko var uzlabot, uh, un tomēr iesaistīt jauniešus un sievietes vairāk vēlēšanu procesā būtu nākamo vēlēšanu mērķis. Uh, Eh, daudz bija novērotāju vēlēšanās, mēs tur novērojām, un, kā jau es teicu, komanda bija ļoti laba, viss bija ļoti labi sadar, sagatavots, un 30 tūkstoši nacionālo novērotāju um, arī bija, kur palīdzēja ASV viņiem izveidot šo nacionālās vēlēšanu novērošanas sistēmu. Uh, Bija arī tādi, kas uh, sūdzējās uh, vēlēšanu novērotāju misijai, un daži kandidāti pat vērsās vietējās tiesās, un mēs konstatējām, ka uh, tiesas bija objektīvas un ātri izskatīja lietas un pieņēma spriedumus. Jā, es gribētu teikt, ka šīs vēlēšanas Jordānijā ir vēl viens solis, lai panāktu to, ka uh, valsts būtu atvērta uh, reformām, lai tās varētu īstenot. Un mēs, protams, uh, novērojām dažādas uh, uh īpatnības, uh, ko arī iekļāvām ziņojumā, piemēram, plašsaziņas līdzekļi uh, neziņoja par vēlēšanu kampaņu. Viņi ziņoja par to, ka ir vēlēšanas, bet viņi neiejaucās priekšvēlēšanu kampaņā. Uh, Un um, mēs uzskatām, ka ir tāda kā daļēja plašsaziņas līdzekļu brīvība, tāda kā pašcenzūra tiek īstenota, jo netiek ziņots par to, kas notiek uh, priekšvēlēšanas kampaņās. Uh, un runājot par lauku reģioniem, tās, uh, tie ir pārmērīgi pārstāvēti un pārāk maz pārstāvju ir no Uh, pilsētu uh, zonām. Un uh, nav uh, nodrošināta balsu līdztiesība. Lielajām pilsētām nav pie tā pietiekama pārstāvniecība. Un, uh, lai reģistrētos par kandidātu, ir jāiemaksā zināma nauda, un uh, Eh, liela daļa kandidātu ir cilšu pārstāvji, uzņēmēji vai bijušie deputāti, un tas varbūt ir arī eh, iemesls, kāpēc jauniešiem ir tāda kā eh, nevēlēšanās doties uz šīm vēlēšanām. Cerēsim, ka tas ir vēl viens solis tālākā reforma procesā. Uh, ir daudz vēl sakāmā. Mēs turpmākajās nedēļās sastādīsim mūsu galīgo ziņojumu. Tas vienkārši, lai informētu deputātus. Paldies! Merci, Paldies, priekšsēdētāji. Pavisam Eh, no sākuma gribētu pateikties Jo Lainenam, galvenajam novērotājām un viņa komandai par paveikto darbu. Paldies arī par eh, sadarbību, kas mums bija uz vietas, un gribētu pateikties arī visiem Eiropas parlamenta eh, kolēģiem, pateicoties kuru darbam mēs labi varējām novadīt šo misiju. Sākšu ar pozitīvajiem punktiem, jo tajā arī ir jāuzsver. Mums bija galvenokārt pozitīva uh, pieredze. Kā jau, jau Lainens teica, bija iekļaujoši un caurskatām šis process, ir jāņem vērā priekšvēlēšana kampaņa un vēlētāju vēlēšana diena, kas viss noritēja mierīgi, tikai ar minimāliem uh, incidentiem, bet uh, nedrīkstam aizmirst uh, arī divus svarīgus faktorus, proti notiek ambiciozs politisko reformu uh, process un ir arī uh, tāds nedrošības uh, klimats tomēr valstī. Es gribētu kā vienmēr uzsvērt to, ka mums bija misija, kas uh, balstās uz tās misijas darbu, kas tika nosūtīta 2013. gadā. Un tas ir jāpasaka, jo tas nevienmēr tā ir. Tālāk, tās ir pirmās vēlēšanas ar jauno vēlēšanu likumu, kas ir vērsts uz daudzpartiju politiskās sistēmas izveidi. Partiju loma, protams, joprojām ir ierobežota, un uh, daudz uh, noteica reliģiskās un cilšu attiecības. Uh, Mēs redzējām, ka tika prezentētas tiešām politiskas rīcības programmas, ko piedāvāja pārtīs, tas ir ļoti svarīgi, līdz ar to šeit eh, mums arī ir zinām loma spēlējama. Kā jau tika teikts, eh, tika pārdalīti arī vēlēšana apgabali, un tas eh, um, nedaudz apgrūtināja pienācīgu pārstāvniecību, piemēram, no laukiem bija pārāk daudz kandidātu un pilsētas zonām savukārt pārāk maz. Uh, Es gribētu uzsvērt arī to, ka bija neatkarīga vēlēšana komisija, kas ir ļoti, ļoti svarīga labām vēlēšanām. Un uh, mēs saskārāmies ar to, ka uh, ir diezgan caurskatām un labi organizēta vēlēšana komisija, bet ir divas problēmas. Netika uh, publicēti lēmumi par pieņemtajiem, nepieņemamajiem kandidātiem, un arī uh, um, netika runāts par to, kas vērsās pret uh, šiem te pārkāpumiem, bet jāuzteic uh, sistēma, kas bija uh, ļoti labi organizēta, un tas ir pozitīvs signāls. Gribētu vērst uzmanību arī uz to, ko darīja plašsaziņas līdzekļi. Uh, bija tāda kā pašcenzūra, uh, kas uh, neļāva tādas patiesas debatas, uh, īstenot uh, starp uh, sabiedrību un arī ar mēdīju iesaisti. Un uh, vēl gribētu uzsvērt divas lielas kategorijas sabiedrībā - jaunieši un sievietes. Sieviešu ziņā ir vēl daudz, kas jādara jo neskatoties uz uh, būtisko skaitu sieviešu, kas tika iesaistīts, tomēr vēl medijiem ir uh, jānošķir šīs divas lietas - sieviešu kvotas un sievietes kandidātas. Es ceru, ka mēs rādījām diezgan skaidru signālu. Un kas attiec uz jauniešiem, tur arī vēl ir daudz darāmā, lai jaunieši varētu tikt vairāk iesaistīt, lai viņi būtu motivētāki doties uz vēlēšanām gan no uh, sevis savas puses, uh, jo mēs redzējām, ka vēlēšanu uh, iecirkņos gandrīz vispār nebija jauniešu uh, Uh, un arī uh, mūsu vietējie palīgi arī tiešām negribēja balsot jaunieši. Un uh, tie ir tiešām jaunieši, kas joprojām saglabā tādu kritisku attieksmi, un viņiem ir skaidra vīzija par to, kādu valstu viņi vēlas attīstīt. Bet viņi nebalso. Tie ir tie punkti, ko gribēju uzsvērt, un noslēgumā gribētu uzsvērt, ka uh, Mums, kā Eiropas Savienībai, ir e, interese turpināt tehniski un politiski atbalstīt šīs e, reformas, gan vēlēšanu uh, kontekstā, gan citas reformas. Mēs redzam, ka ir tāda patiesa politiskā grība pāriet uz demokrātisku sistēmu un ir jāatzīst, kas jau ir sasniegts. Un es domāju, ka sadarbojoties arī praktiskā plānā, mēs varam viņiem palīdzēt virzīt lietas uz priekšu, un tas ir ļoti pozitīvi. Paldies! Merci, euh, merci. Paldies, liels, liels paldies. Uh, Gribu pateikties mūsu priekšsādātājai un kolēģim par prezentāciju, kas tika sniegta. Man ir divi jautājumi, ja atļausiet. Pirmais - sieviešu piedalīšanās. Es atceros, ka iepriekšējās vēlēšanās, kad uh, es biju novērotājs no parlamenta, sievietes. Uh, tika aicinātas balsot atsevišķos balsošanas iecirkņos, un bija ļoti laba dalība no sieviešu puses. Vai šī dalība mm, nav uh, uh, lielāka nekā vīriešu aktivitāte? Es gribēju uzzināt, vai e, nav tomēr e, arī tāds zināms e, apjoms informācijas, kas nav sniegta par vēlēšanām. Es atceros, ka tad, kad mēs sniedzām preses konferenci, tad bija Dēvids Mārtins kā galvenais novērotājs, un es biju delegācijas vadītājs, un mēs bijām ļoti pārsteigti, jo žurnālisti, kas ieradās uz preses konferenci, neuzdeva nevienu jautājumu. Tā bija vienīgā preses konference, kad esmu bijis klāt un nav uzdots neviens jautājums. Tātad bija šī prezentācija, uh, un uh, žurnālisti uh, vienkārši pierakstīja, ko mēs teicām, bet nereaģēja un neuzdeva jautājumus. Un vai jums šoreiz bija kāds jautājums no žurnālistu puses? Un vispārīgi runājot, vai iedzīvotāji ir uh, informēti? Uh, par vēlēšanām, tātad par to, ka ir vēlēšanas tajā tajā datumā, tāds un tāds kandidatūras un tā tālāk. Paldies! Paldies, tas katrā gadījumā bija daudz labāk nekā pirms pusotra gada apmeklējot Meksiku. Šeit žurnālisti neuzdeva jautājumus, taču tad, kad bijām Meksikā un gribējām paust komentārus parlamentā, bija daži jautājumi, kur uzdeva jautājumus, kurus redzējām jau pirms tām. Redzējām viņus kā parlamenta ierēģņus, un viņi pēkšņi tika pasludināti par žurnālistiem, lai nav jāuzaicina žurnālistus preses konferences, un tas ir viens no spilgtākajiem piedzīvojumiem manā karjeras laikā šī Meksikas eh, dažādība. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Nē? Un Meksikā vadošā pārtība saucās institucionālā permanentā, pastāvīgā revolūcija. Tagad eh, ieturēsim nelielu pārtraukumu. Nē, tomēr atbildi, jā, jā. Eh, Kalēt Predskungs atklājot šo vēlēšanu novērošanas misiju, situācija bija tāda, kā jūs stāstījāt. Nebija nekādu jautājumu no žurnālistu puses. Neviena. Pēc uh, vēlēšanām preses konferencē, manuprāt, bija pārstāvēt vairāk starptautiskie mēdīji, nevis vietējie, kas uzdeva jautājumus, un tie arī nebija daudz. Tātad jūs redzat, ka pastāv pašcenzūra un tāda mēdī brīvība, kādu mēs to zinām, ir, tā teikt, ierobežota. Jā, sievietes eh, balso atsevišķās eh, balsošanas kabīnēs, atsevišķi no vīriešiem. Un no 1,5 miljoniem cilvēku, kas balsoja, 84% bija sievietes, 48% bija sievietes un 52% bija vīriešu. Tātad sievietes devās balsot, nodeva savas balsis. Uh, Un neatkarīgā vēlēšanu novērošanas komisija darīja ļoti daudz, lai informētu cilvēkus. Taču um, medijiem um, vajadzēja vairāk ziņot par šīm vēlēšanu kampaņām. Tas bija deficīts, ko konstatējām. Var piekrist Marijai Gabrielai tādā ziņā, ka Eiropas Savienībā jāturpina uh, pavadīt reformu procesu Jordānijā, kas ir būtiska zeme, lai nodrošinātu mieru un stabilitāti šajā reģionā. Es uh, tvītoju, ka Jordānijā ir desmit reizes vairāk uh, bēgļu uz uh, galviņu nekā Vācijā, un daudz mazāk satraukuma valda sabiedrībā, un tādēļ arī karalis saņēma šo miera balvu jo valstī bija jāiegulda ļoti daudz finanšu līdzekļu šai konfliktu risināšanā, taču par to gandrīz nemaz eh, nerunāja vēlēšana kampaņas laikā, un tas varētu būt labs piemērs. Paldies! Dārgie kolēģi, mēs pēc mm, minūtes turpināsim. Gaidām kolēģi no DV komitejas. Paldies!